tirzniecībā. Mēs varētu radīt darba vietas gan šeit, gan jaunajās valstīs un samazināt emisijas. Paldies! Paldies, Grēzes kundzei! Nodarbinātības un sociāla lieta komiteja Beres kundze.